Jūs esat saņēmuši protokolu par vakardienas sanāksmi, vai ir kādi komentāri? Nevienam komentāru nav, tātad protokols ir pieņemts. Tagad pirmais punkts mūsu darba kārtībā. Tas ir pirmais punkts pēc eh, pusdienas pārtraukuma. Līguma grozījuma pieņemšana, komisijas paziņojums. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka šajā diskusijā Mums nav paredzēts brīvais mikrofons. Tātad nevarēs uzdot jautājums no zāles, bet mēs gribam atzīmēt, ka šis, šī tēma ir ļoti svarīga un mēs uzskatām, ka tā ir prioritārā debate. Un tagad došu vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētājam. Paldies, ka jūs varējāt pie mums ierasties. Lūdzu, Barozo kungs. Priekšsēdētāja kungs, godājumie deputāti.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 šodien ir akceptējusi pozitīvu lēmumu sakarā ar decembra Eiropadomas lēmumu, un mēs esam izlēmuši nu, strādāt ar 136. līgumu. Mēs gribam mainīt Eiropas Savienības funkcionēšanas līgums 136. pāntu. Un proti mēs gribam radīt pastāvīgu finanšu mehānismu, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti. Šis stabilitātes mehānisms aizstās 2013. gadā esošo mehānismu, tādā veidā veidojot jaunu eh, Eiropas eh, ekonomiskās finanšu mehānismu. Tad šis lēmums ir ļoti svarīgs. Tas arī apstiprina mūsu vēlēšanos pieturēties pie vienotas valūtas, arī uzturēt mūsu finanšu stabilitāti, līdzsvaru starp valstīm. Šis mehānisms ir ļoti nepieciešams, lai darbotos saskaņā ar līgumu ietvaru. Un tā kā pēdējā Eiropa padomē mēs jau pasvītrojām visas iniciatīvas, konverģentas, arī konkurētspējas nozare ir jāstiprina. Tātad konkurētspēja, konverģence ir ļoti svarīga. Un šeit ir jārunā par mūsu ekonomiku konverģence. Un tāpēc ir jāņem vērā visas iniciatīvas. Visām iniciatīvām ir jābūt saskaņotām ar līgumu. Uh, attiecīgi ir jāformē ir līgumi un panti saskaņā ar mūsu funkcionēšanas noteikumiem. Tāpēc komisija nāk klajā ar institīvām, lai nodrošinātu saskaņu starp nākotnes finanšu stabilitātes mehānismu un arī e, sakaņot to ar Eirozonas mehānismu. Un e, 4. februāra padome, Eiropadome, uh, tika pausts atbalsts stabilitātes un konverģences mehānismam. Un šīs valstis, kas ir Eirozonā, un arī tās valstis, kas nav Eirozonā, proti visas 27 valsts strādā pilnībā respektējot līguma nosacījumus. Un šeit mēs ņemam vērā arī visas kompetences, un mēs noteikti respektējam arī komisijas un parlamenta kompetenci. Komisijas eh, pieminētais atzinums skaidri precizē mūsu pozīciju. Mēs gribam stiprināt vispārīgās Eiropas intereses, un eiro valūtas stiprināšana nav tikai Eirozonas valstu interesēs. Mums ir jāstrādā visiem kopā, jācenšas īstenot pastāvīgo mehānismu. Un ir jādod iespēja arī visiem, kas vēlas piedalīties mehānismu darbībā, to darīt. Un mūsu darbs jāskaņo ar esošo pagaidu mehānismu darbu. Šajā krīzes periodā mēs cenšamies runāt par finanšu mehānismu izstrādāšanu, un mums ir jāvirzās uz priekšu ļoti ātri. Uh, bet steidzamība nenozīmē pārlieku lielu steigu. Mums ir jādomā visiem kopā. Un Šis lēmums, kas izriet arī no krīzes situācijas, tas ir saistīts ar mūsu fundamentālu nostādnēm. Mēs zinām ļoti skaidri, kurā virzienā mēs iesim. Mums ir jākāpj reformu vilcienā, lai saglabātu finansiālo stabilitāti, lai nodrošinātu konverģenci, konkurētspēju stabilitāti. Mums ir jānodrošina ilgspējīga izaugsme, jānodrošina darba vietu saglabošana. Kādā veidā mēs virzīsimies šajā vilcienā? Kādu ceļu mēs izvēlēsim. Kādas būs mūsu sliedas, kādas būs kopienas sliedas, tā, mums ir nepieciešams stabilitātes mehānisms, un eh, tas ir jautājums, par kuriem visiem jādomā. Runājot par procedūru, mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu veikt šo līgumu grozīšanu, ir tīpaši 41. pārdzastā punktu grozīšanu. Šeit ir jāpiemina starpvaldību raksturs šim finanšu mehānismam. Šeit mums jāveic šis grozījums pēc iespējas ātrāk, mums ir jārada sistēma, kas ir darboties spējīga. Mēs nedrīkstam mazināt esošo institūciju kompetenci, mums ir jāstrādā kopā, jāveido mūsu kopīgā kapacitāte, jācenšas eh, sasniegt visus mūsu uzdevums, izaicinājums, ko paredz Lisabonas līgums. Šeit ir četri substantīvi elementi, kas ir ierakstīti komisijas eh, paziņojumā. Mēs gribam veidot solidāru Eiropas Savienību, stiprāku, atbildīgāku Eiropas Savienību. Vispirms gribu runāt par solidaritātes aspektu. Tas ir Eiropas Savienības fundamentālais elements, un šeit es gribētu precizēt eh, sekojušus elementus. Šajā grozījumu priekšlikumā komisija gribētu atzīmēt, ka Šeit tas nav tas pats mehānisms, kas ir 122. pantā Eiropas Savienības eh, funkcionēšanas līgumā, ja gadījumā rodas kādas grūtības vai apdraudējums dalību valstīm. Un 122. pants nav tas, kas būtu jāmodificē. Solidaritāte nozīmē arī atbildību atbildība ir iet roku rokā ar solidaritāti. Un šeit solidaritātes sakarā ir jāpiemin finansiālā atbildība. Tāpēc arī šis pārējais stabilitātes mehānisms. Tagad ir nepieciešams veidot stabilu mehānismu, un tas būtu jāierobežo ar ļoti stingriem nosacījumiem, lai visas dalībvalsts izvestu finansiālo politiku, kas vienlaiks būtu arī atbildīga politika. Mums ir jācenšas eh, stiprināt šo darbu ar lielāku koordināciju, ar labāku uzraudzību, un tieši tādā veidā mēs varam gūt mācības no krīzes. Pārvaldība arī ir bāze, uz kuru mēs varētu balstīt nākotnes finanšu mehānismu. Eiropas ekonomiskā pārvaldība nozīmē, ka mums ir jāpaplašina mūsu darbs, lai garantētu stabilitāti ne tikai Eirozonā, bet arī visā Eiropas Savienības kopumā. Šī ir tāda politika, kur ir jāiekļau ne tikai budžeta politika, bet arī ekonomiskās politikas, ir struktūrālās reformas, un tieši tas ir mūsu darba mērķis šajos mēnešos. Komisija ir izstrādājusi arī izaugsmes eh, dokumentu. Un eh, šeit ir skaidri parādīts, ka esošās politikas nav pietiekams, ka mums ir jāstrādā vairāk un plašāk, lai uh, arī risinātu uzdevums, izaicinājums, un mums ir jāstrādā visiem kopā, lai mums būtu lielāka konverģence. Lai padziļinātu ekonomisko pārvaldību, mums ir seši priekšlikumi, ko komisija ir prezentējusi, un es ceru arī no parlamenta saņemt stingru atbalstu mūsu plānam. Liels paldies par jūsu atbalstu, ko jūs pauduši esat līdz šim. Un arī komisija strādās arī pie saviem plāniem, un mēs ļoti ceram, ka panāksim arī mūsu ambiciozo mērķu izpildīšanu, īstenošanu. Šajā reformā mēs runājam par nākotnes Eiropas finanšu mehānismu. Mēs gribam stiprināt finanšu stabilitāti tīpaši Katrai institūcijai ir sava loma. Un komisija aktīvi piedalās šajā darbā, un mēs ceram, ka arī vispār to darīs. Un tad pieeja vien nav pietiekama, ir nepieciešams arī īstenot es domāju, ka mēs varēsim kopā īstenot mūsu plānu, ja mēs vienosimies par kopīgiem eh, noteikumiem. Uh, jo šeit ir jārunā arī par kontroli no Eiropas parlamenta puses. Mēs ņemsim atbalstu no visām Eiropas institūcijām, un 27 dalību valstīm ir jāstrādā kopā saliedēti. Es domāju, ka arī dalībvalstu līdzvērtīguma princips līgumā ir tāds, kas nodrošina mūsu sadarbību. Ja ir kaut kādas uh, rīcības no dalībvalstu puses, tās nedrīkst nekādā veidā ietekmēt um, plānu realizāciju Eiropas līmenī. Tāpēc ne viens vagons no šī vilciena nedrīkst atpalikt, mums, lai gan mēs negribam, lai arī viss vilciens noiet no sliedēm. Mēs esam savienība. Un tā, tā arī mums ir jārīkojas, lai iziet ārā no krīzes. Mums ir jāveido pamati, lai būtu lielāka konkrētspēja, lai būtu stabilitāte, lai būtu attīstība kādas ir mūsu rīcības. Komisija veic savu darbu, un mēs arī turpināsim veikt savus pienākumus, un mēs ceram uz jūsu atbalstu. Lielas paldies par to, ka klaus, uzklausījāt mani. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Tautas partijas vārdā tālāk runās Elmārs Broks. Priekšsēdētāja kungs, eh, komisijas priekšsēdētāja kungs, kolēģis un kolēģis, mēs visi apzināmies, ka ir nepieciešams eh, juridiskais, eh, juridiskā noteiktība un tam ir nepieciešama arī līgumi tā um, ir arī Vācijā, un eh, tas nav nekas jauns. Tieši tādēļ mēs runājam par eh, grozījumiem līgumā, lai varētu garantēt eiro stabilitāti un darīt to ilgspējīgi. Protams, mēs varētu iedomāties vēl virkni citu iespēju, lai grozītu līgumu un uh, veidotu labāku kopienas politiku vai, piemēram, uh, savādāk formulējot atsevišķus pantus. Uh, bet no otras puses pastāv arī risks, ka pēc tam mēs atteiksimies eh, no daļas savas atbildības, tādēļ vajadzēs eh, rīkot valstīs referendums, lai pieņemtu konkrēts lēmums, un tas, protams, visu paildzinās un to eh, šo nelabvēlīgo efektu jutīs arī dalību valstu tirgi. Bet jāsaka, ka uh, valūtas savienība ir kopienas kompetencē. Un, ja mēs runājam par konkurētspēju un uh, valūtas uh, savienību, tad to nevar pārnest tikai uz dalību valstu pleciem. Protams, jārunā arī par to, ka līgumā ir vairāk trūkumi un dalību valstis mēģina šo to apiet, mēģinot sadarboties slepeni. Uh, un izmanto zināmās vājās vietas līgumā, lai tās izspēlētu savās interesēs. Tādēļ mums eh, par to vajadzētu tā rūpīgāk palauzīt galvu. Uh, Būtu nepareizi veidot kaut kādas paralēlas struktūras, kas uh, kļūs aizvien attālinātākas un pēc tam nevarēs saturēt kopā šo visu savienību. No tā noteikti ir jāizvairās. Ir jāizvairās no šīs šķelšanās, jo savādāk uh, mēs to nenovērsīsim. Mums ir pareizi jārēģē un tas ir jādara jau šonedēļ kopienas metode un starpvaldību metode nav viens un tas pats jo uh, starpvaldība metode tiek izmantota tad, ja nevar izmantot uh, kopienu metodi, jo tas nav atrunāts līgumā. Tādēļ vajadzētu paredzēt tādus grozījumus līgumā, lai varētu citas lietas pārnest uz šo kopienas metodu. To mēs darījām arī Schengens līguma gadījumā, bet, protams, tas ir tāds avangardistisks risinājums. Uh, Un, ja dalība valstis izpilda konkrētas saistības, tad tām ir iespējas iestāties Eiropas Savienībā, un visiem ir jābūt vienlīdzīgiem. Un, protams, kopienas struktūras eh, ir nozīmīgas, kopienas metode ir nozīmīga, lai mēs varētu kopīgi reaģēt uz dažādiem sarežģītiem izaicinājumiem. Ir trīs jomas. Stabilitātes un vakstums stabilitātes un izaugsmes pakts, un e, ir arī likumdošana, un tad ir kopienas metode. Un, ja tiek eh, grozīts līgums, tad eh, rodas eh, risks, ka radīsies vēl papildus diskusijas par stabilitātes un izaugsmas paktu. Eiropas parlamentam un mūsu politiskajai grupai ir jāparāda savu atbildību. 24. marts un pēc tam sekojošā pirmdiena ir ļoti svarīgas dienas. Mēs, protams, nevaram atrast pašu labāko, optimālāko risinājumu, bet ja mēs izrādām savu atbildības sajūtu, tad to vajadzētu darīt arī citām institūcijām, piemēram, padomēji. Kāds ir mūsu priekšstats? Starpvaldību metode ir saistīta ar attiecīgajām institūcijām un, piemēram, komisijai ir uh, jāiztaujā padome, ka tas ir nepieciešams. Abām institūcijām ir jābūt gatavām sazināties, un tas ļaus mums izvairīties no tās rīvēšanās, kas dažreiz šeit rodas, lai nav tā, ka kāds valsts justos eh, šeit uh, tā kā sērdienīts tikai tādēļ, ka tās nav iestājušās Eirozonas klubiņā. Uh, Es vēlētos, lai mēs šim plānam varētu gūt vairākumu atbalstu un lai tas nāktu pareizajā brīdī. Un es ceru, ka padome šajās sarunās mums ļaus panākt vairākumu atbalstu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā eh, Goltjērī kungs lūdzu. Signor Presidente, La Commissione. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Šis ir būtisks brīdis Eiropas Savienības nākotnē. Mēs esam vainojami daudzās aizkavēšanās, un visiem ir skaidrs, ka Eiropai šobrīd ir nepieciešama patiesa ekonomiskā pārvaldība. Pārvaldības instrumentiem jābūt saistošiem, it īpaši tām valstīm, kuras ir pieņēmušas eiro. Tādēļ mēs ļoti apsveicam šo mm, ilgtspējīgā stabilitātes mehānismu radīšanu. Mēs uzskatām, ka tā ir būtiska mozaīka sastāvdaļa, būtisks ķieģelis patiesas ekonomiskās pārvaldības ēkas būvniecībā. Un tomēr mums ir juridiski un politiski būtiski um, momenti, kur, kur mūsos izrauša, ba, izraisa bažas. Uh, ko, mēs nevaram pilnībā šo mehānismu iedarbināt. Es esmu ļoti priecīgs, ka šīs bažas jūs arī saskatāt. Šobrīd mums uh, tuvākā šķiet sekojošā problēma. Kā tieši šis mehānisms darbosies praksē? Uh, vai tas palīdzēs stabilizēt ekonomisko pārvaldību Eiropā, jeb tas būs solis tuvāk lielākai starpvaldību sadarbībai, kur valdības vienkārši vienosies savā starpā. Tālāk konkurētspējas pakts starp vāciešiem un frančiem, par kur šobrīd domā, manuprāt, ir milzīgs risks. Pa kādām sliedēm brauc šis vilciens un kas sēž pie stūras, kas ir mašīnists? 136. panta grozījums nozīmē, ka mēs veidojam starpvaldību mehānismu, kas ir pilnīgi atdalīts no Eiropas iestādēm. No otras puses, Eiropas atzinumā ir rakstīts, ka šis mehānisms noteikti jābūvē uz ekonomiskās pārvaldības principiem, ko vada Eiropas Savienība, un komisija nodrošinās konsekvences starp stabilitātes mehānismu un Eiropas ekonomisko pārvaldību. Augstu vērtējam jūs centienus, Taču, ja ir paredzēts grozīt 138 pantu, un šajā priekšlikumā grozīt 138 pantu nav runas par to, kā šis mehānisms īsti darbosies, tas būtu definējams šobrīd, kāda procedūra tiks izmantot, kāda būs Eiropas komisijas loma stabilitātes mehānismu pārvaldīšanā un tā noteikumu definēšanā. Ko padome domā par to, ko prezidents Barozo tikko teica, par patreizējo pagaidu solidaritātes mehānismu. Vai Eiropas parlamentam arī būs kāda loma? Vai 136. pants tiks piedāvāts jaunā redakcijā, e, vai e, e, es domāju, ka Eiropa padomēji noteikti jāņem vērā visi šie punkti, kas vēl nav atrisināti. Eiropas parlamentam ir jādod iespēju dot savu atzinumu. Paldies liberāļu un demokrātu vārdā runās Gīs Ferhofštāts, grupas vadītājs. Jā, kolēģim ir zilā karta pacelt, un viņš grib uzdot jautājumu Gualtierī kungam. Galtierī kungs. Vai jums ir ienācis prātā, ka starpvaldību sadarbība varētu būt daudz labāks ceļš, kā Eiropas tautas un Eiropas bezdarbnieki varētu atrast risinājumu? Tas daudz labāk nekā Eiropas superlielvalsts, kuru šķiet jūs atbalstāt savās runās. Vai jums tas ir ienācis prātā vai ne? Lielas paldies, Gloķierī kungs, vārds jums atbildē. Es esmu par to, lai respektētu Eiropas Savienību un Eiropas Savienības pilnvaras, kā tās ir atspogļotas līgumos. Domāju, ka tas ir labākais veids, kā mums pildīt savus pienākumus, jo mēs esam tieši Eiropas Savienības pārstāvi. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Ferhofstad kungam. Godātais priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka mēs varam būt apmierināti ar tikko izteikto Barozo kungu paziņojumu par līgumu grozījumu pieņemšanu. Protams, ka tagad ir mūsu kārta izteikt savu viedokli. Cerams, ka šis mūsu atzinums taps līdz 24. martam, kad notiks būtiska Eiropadomas sēde. Vai mēs, vairums no mums e, ir ar mieru to darīt tūdaļ pat? Es domāju, ka ir vairāk priekšnoteikumu, lai mēs to darītu. Pirmais, ko es varu nosaukt uzreiz, ir, mums ir jāmēģina panākt, lai cik, pēc iespējas lielākā mērā šo mehānismu pārvaldītu arī Eiropas komisija. Ir ļoti daudz argumentu. Jūs redzat, ka Eiropas solidaritātes fonds, kuru vada uh, Eiropas Savienība 5 miljonus eiro vērtas obligācijas ir palaidusi tirgu. Ja šīs pagaidu mehānisms tiks pārvaldīts bez Eiropas komisijas, tad tas būs grūti, jo ir atšķirīgas eh, procentu likmes, par kādām vienojas valdību Eh, valdības un par ko aizstāv komisija. Ja ir iesaistīta Eiropas komisija, tad, i, tad procentu likme ir 2,5%, ja tikai valdības vienojas, tad varbūt 2,89%. Es gribēju to vēlreiz atzīmēt, jo tā ir būtiska starpība. Kopienas metode mums ļauj eh, daudz labāk prognozēt rezultātus nekā starpvaldību pieeja. Otrakārt, es domāju, jāuzdod sekojušais jautājums vai mēs nevarētu izmantot 136. panta grozījumus tā, lai stiprinātu ekonomiskās pārvaldības pakotni, kas šobrīd ir mums uz galda. Vortmanas skolas kundze ar citiem referentiem mums piedāvā konkrēts priekšlikums sešus. Š, mums ir nepieciešama padomas zaļā gaisma, lai e, komisija varētu uzsākt procedūru. Šo problēmu mēs varam atrisināt, izmantojot 138. punktu. Mm 136. pāns eh, piedāvā iespēju radīt permanentos krīzes mehānismus. Eiropas komisija varētu izvēlēties šo metodu, lai padomē eh, kvalificētais vairākums nevarētu bloķēt lēmumu pieņemšanu. Es domāju, ka mūsu atzinumā šīs otrais komentārs noteikti būtu jāiekļaut. To es saku Broka kungam un Gvaltjerī kungam, kas ir mūsu komitejas referenti. Trešais komentārs Neapšaubāmi. Un Broka kungs un Gvaltjerī kungs uh, droši vien sapratīs, ir nepieciešamas padomes solījumu saisti un saistības ne tikai par šo konkrēto priekšlikumu, bet arī par visām pārējām domām, kas ir izskanējuši pēdējā laikā par starpvaldību metodu, par konkurētspējas pakti. Ir daudzas valstis, kas ir pret šiem uh, mehānismiem. Padome šobrīd ir milzīga šķelšanās starp valstu viedokļiem. Es domāju, ka mums šobrīd ir jāpanāk, lai padome uzņemas saistības par to, ka, ka tā uzstās, ka ir nepieciešama kopienas metoda, jo starpvaldību metoda šim pagaidu stabilitātes vai ilgtermiņa stabilitātes mehānismam nedara. Iedomājieties, ja konkurences noteikumi Eiropas Savienībā tiktu valdīti no padomas puses. Uh, tad cik mums būtu uzņēmumu, kas neizmanto e, šo, cik, cik, kam būtu sodi par to, ka viņi neizmanto konkurēt, ne, nestrādā saskaņā ar konkurences noteikumiem. Uh, nebūtu šādu te sodu vispār. Un tādēļ es e, gribu uzstāt mūsu referentiem, ir jāpanāk, lai padomi solās arī šajā otrajā pakotnē izmantot kopienas metodu. Paldies! Rebeka Hārms pārstāvēs Zaļos un Eiropas brīvālēm. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi! Domāju, tas ir visai skaidri. E, Eiropas parlaments apzinās, kādēļ ir nepieciešams ieviest grozījumus līgumā, saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Šī ir ārkārtas situācija, bet eh, tikpat skaidrs ir tas, ka Eiropas parlaments nav vienisprātis ar to procedūru, kas tiek izmantot ieviešot krīžu mehānismu, jo tas varētu nozīmēt, ka nākotnē e, šī kopienas metode būs vienkārši vai, e, morāli novecojusi un Eiropas parlaments e, atradīsies izolēts kā uz tādas salas. Es vēlējos paust kritiku. Uh, Eh, runājot tieši par šo aizvien pieaugušo starpvaldību metodas nozīmīgumu. Tieši tagad Eiropas Savienībā ir aizvien mazāka pilsoņu, kas saprota, kas un kad tiek lēmts. Uh, ir uh, uh, tagad vācieši, kas ir sarīdīti pret grieķiem, grieķi, kas sarīdīti pret vāciešiem, tad īru pilsoņi domā, ka uz viņu mugurām tiek eh, iznesta kaut kāda vācu banku glābšanas operācija. Viņi neizprot šo situāciju, un ja tiek izmantota šī uh, melnās kastes metode, kas uh, nu, atrisina visu pēdējā brīdī pēc padomas patikas un gribēšanas, tas nav pareizais ceļš ceļš, jo savādāk mēs um, burtiski gaismas ātrumā, sekundžu ātrumā zaudējam savu pilsoņu uzticību. Ja jūs vēlaties, lai mēs izmantotu vienkāršo to procedūru un uh, noliektu galvas tās priekšā, tad jums komisijai un padomei ir savukārt jābūt gataviem uh, ņemt vērā Eiropas parlamenta lomu, jo mēs esam tieši pilsoņu pārstāvji, jo pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā jūs to apsolījāt, nevien jūs, Barozo kungs, bet arī mūsu kolēģi valdībās, parlamentos. Uh, jo viņi vēlējās, pateicoties Lisabonas līgumam, Eiropas Savienību padarīt demokrātiskāku. Paskatoties uz Grieķiju, kas tur notiek, tur vajadzētu privatizēt pludmales, lai varētu aizlāpīt caurumus budžetā. Nu, īstenībā tad mēs esam uh, nonākuši ceļa galā. Uh, tiek, notiek orientācija uh, tikai uz tādu taupīšanas politiku. Protams, Vācijā arī tas ir populāri, bet tas šīs valstis ar augsto parādu līmeni vedīs vēl dziļāk nelaimē krīžu politika, tās struktūra un šī it kā solidārā politika, kā tā izskatās, par to visu ir jādiskutē ar Eiropas parlamentu, kā tad savādāk mēs varam lūgt, lai mūsu pilsoņi izprastu to, ko dara valdība krīzes laikā. Un vēl. Es ticu, ka mums ir jāsagatavojas, mums ir jāizrāda solidaritāte arī citām Eiropas Savienības valstīm. Šis fonds, kas tagad ir mūsu rīcībā, ar to vien nepietiek. Šodien Briselē tika pieņemts lēmums rūpēties par vairāk likviditāti, eh, runātāji diemžēl tiek pārtraukta. Mums ir jārunā arī par eiro obligācijām. Ferhofštata kunga argumentācija bija ļoti pamatota, bet mums tāpat vajadzētu pārdomāt, kā eh, pieņemt citas politikas vadlīnijas Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, īstenībā ir nepieciešams atvēlēt arī vairāk laika šīm debatēm. Eh, priekšsēdētāja kungs pārtrauc runātāju un viņas pēdējos teikumus vairs nav iespējams dzirdēt. Paldies, tagad EKR grupas vārdā Ešlī Foksa kungs lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atbalstu šos grozījumus līgumā, un tos atbalsta arī mūsu politiskā grupa. Mēs vēlamies stabilitāti eirozonā, lai gan apvienotā karaliste nav eirozonas dalībvalsts, un es ceru, ka tā tāda nekad nekļūs. Mums īstenībā ir um, daudz interešu, lai eirozona turpinātu būt panākumiem bagāta zona, jo ļoti daudz eksporta norisinās tieši eiro. Tādēļ Lielbritānija novēl eiro eirozonai visu to labāko, un mēs eh, uzskatām, ka stabilitātes mehānisms, kas piedāvā atbalstu īs un ilgtermiņā, arī ir pareizs risinājums. Es domāju, ka mums vajadzētu pieņemt tos grozījumus, ko piedāvā padome, bet runājot par tālāku nākotni, ja eiro varēs eh, izdzīvot, pārdzīvot šos grūtos laiks, ja tas varēs zelt un plaukt, tad Barozo kungs, jūs varēsiet veikt cik vien kontrols, cik vien tik daudz kontroles un uh, pāraudzības, cik vien jūs vēlaties, bet tādas valstis, kas, kā Grieķija, Portugāle un Īrija, ja tās vēlas turpināt palikt Eirozonā, tam ir jākļūst pat uh, vēl konkurētspējīgākām nekā Vācijai. Un par to jums kopīgi ar komisiju ir jāparūpējas. Paldies! Tagad Lotārs Bīska kungs eh, apvienoto kreiso grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Lisabons līgums ir stājies spēkā tikai nesen, bet tagad jau dažus mēnešus pēc tā stāšanās spēkā mēs vēlamies to grozīt jau otro reizi. Un te tiek runāts par steidzamību un Eh, īstenībā mēs šeit neievērojam visus eh, demokrātiskos principus, jo tas ir jāpieņem eh, saskaņā ar pātrināto procedūru. Tad, kad bankas atradās uz bankrota robežas, tad arī nekavējoties ar pātrināto procedūru tika iedarbināti šie atbalsta mehānismi. Uh, Tagad daži valdību vadītāji vēlas izmantot eh, šo jau sevi pierādījušo pātrināto mehānismu. Mūsu grupa uh, ir pret šādiem grozījumiem. Un, ja mēs vēlamies ieviest grozījumus šajā līgumā, tad tie ir jāievieš saskaņā ar tiem noteikumiem, kas ir arī atrunāti Lisabonas līgumā, saskaņā ar normālu procedūru. Paldies! Tagad uzstāsies. Uh, Viljams uh, Dārtmutas grāfs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tas viss sākās kā vienkārša muitas savienība, tīra un vienkārša. Tad tas pārtapa par politisko savienību bez attiecīga demokrātiskā atbalsta. Tad monetārā savienība it kā jo desmit dalībvalsts bija pietiekami saprātīgas, lai nepievienotos. Un kas mums tagad ir? Mums ir parādu savienība. Tā ir parādu savienība, kas vienkārši nedarbojas. Paskatīsimies uz Džerman eh, Bunda procentu likmēm. Ja monetārā savienība darbotos, tad visas monetārā savienības dalībvalstis, pilnīgi visas Eirozonas valstis varētu aizņemties naudu ar vienu un to pašu procentu likmi. Tādu pašu likmi, ko piemēro Džerman Bunda. Bet tā tas nav. Portugāla šobrīd maksā par 4,28% vairāk kā Vācija un Īrija maksā par 5,9% vairāk, Grieķija par 8,25% 5%. Tieši tā kā teica Galtjērī kungs, tas ir ļoti svarīgs moments. Es gan nemaz neceru, ka tautas partijas priekšstādātājs vai arī sociālistu un demokrātu partijas priekšstādātāji, kas tagad noso eh, krata galvas, sapratīs šo lietu, bet es eh, domāju, ka ļoti drīz viņam nāksās saprast, saprast šo lietu. Tā ir jūsu problēma. Jūs eh, daudz labāk varētu atrisināt savu problēmu caur starpvaldību sadarbību Ekonomiskā pārvaldība ir slasts, tur nav nekāda mandāta. Neviens ne, nav pieminējis eh, šeit nodokļu maksātājs. Jūs eh, cenšaties veidot šo eh, vājo impēriju, vājo nestabilo impēriju. Vēlreiz es gribētu jums atgādināt, ka ir 27 dalībvalstis, 11 ir tīrās devējas un 16 ir saņēmējas Un šeit ir milzīga atšķirība starp tiem, kas dod un tie, kas nedod. Es domāju, ka Vācijas nodokļu maksātāji negribēs piekrist nes šo netaisnīgo slogu. Viljams Dženings Brājans savā lieliskajā runā 898. gadā ir teicis, jūs nepiesitīsiet cilvēci pie zelta krusta. Un tagad eh, šajā aktuālā situācijā es jums teikšu, un visvairāk es to adresēju komisijas priekšsēdētājam, jums neizdosies sist krustā apvienotās karalistes un citu Eiropas valstu nodokļu maksātais, jūs neizdosies viņus piesist pie vienotās valodas krusta. Paldies, Bruno Golnišs lūdzu. Pirmkārt par to skandālu, ko jūs uh, saucāt par vienkāršoto procedūru. Patiesībā tā ir līguma grozīšana bez debatēm un bez tautas eh, iztaujāšanas un referendumu. Un tomēr tēma ir svarīga. Ir jāizveido stabilitātes fonds Kas tas ir par fondu? Tā ir iespēja radīt Eiropas parādu, kurus, kuru uzņemsies tad dalību valstis, kurām jau tā ir ļoti grūti uh, izturēt. Viņām būs šīt, šīs te fonds jāatmaksā pirms tam, kad viņas būs tikuši galā ar saviem parādām. Tas ir tā kā tāds sapieris, kamambērs kādā no uh, franču bērnu grāmatām, kurā, kas ir ļoti ironiski. Šim sapierim i, e, viņš cenšas aizbāzt caurumus savā uh, kazarmā, bet viņš šos caurumus aizbāžot rada jaunus. Ir izveidots tās augtais konkurētspējas pakts saskaņā ar uh, Francijas valdības Eiropas lietu valsts sekretāra vārdiem. Viņš pat nezin par šādu paktu pastāvēšanu. Šis pakts varētu būt tāda kā taupības e, stunda mums visiem, e, esot nepieciešama konverģence visām politikām, kurām ir kaut kāda saikne ar konkurētspēju. Proti, visā Eirozonā būtu jāievieš, jātransponē viss vācu likumdošana Mm, par to Sarkozī varētu tikai sapņot. E, tad mūsu tirgus būtu homogēns, Eiropas budžets pieaugtu un tiktu arī radīta īpaši Eiro, radīts Eiropas nodoklis, lai šo fondu finansētu. Paldies! Prezident Barozo, tagad dod vārdu jums. Pirmkārt, liels paldies visiem runātājiem! Es gribētu pateikties referentiem Broka kungam un Gualtierī kungam par viņa komentāriem attiecībā uz kopienas metodas svarīgumu un arī paldies par viņu apņemšanos eh, nosargāt Eiropu no e, starpvaldību metodas pārmērīgi plašas izmantošanas. Eiropas komisija ir sniegusi savu atbalstu šim te līgumu grozīšanai Tādēļ, ka mēs uzskatām, ir nepieciešams sniegt atbildi kādam lielam izaicinājumam. Tas ir darāms jomā, ko neparādz līdz šim līgums. Līgumā nav pieminēts permanents stabilitātes mehānisms. Dalība valstis nolēma vienbalsīgi radīt mehānismu un e, nolēma to balstīt uz starpvaldību metodu. Visas dalībvalstis nolēma tā rīkoties. Es neslēpšu, teikšu atklāti, ka es esmu arī par to, lai mēs ietu ātrāk uz priekšu. Bet ātrāk iet kopā, vajadzētu iet visiem kopā, nevis atsevišķām valstīm. Daži lieli pasākumi Eiropā ir sākušies ar starpvaldības metodu, var nosaukt šeit Schengenu vai tiesiskuma telpu Eiropā, kas sākās ar starpvaldības sadarbību. Kas, jautājums, kas mums uzdod, ir sekošais, vai mums ir jāatbalsta kaut kas tāds, kas nav absolūti tāds, kā mēs to gribējamies, bet kas tomēr stiprina mūsu kolektīvo kapacitāti stāties pret izaicinājumiem kaut kāds mehānisms, kas pagaidām nav skaidri definēts līgumos. Eiropas komisija uzskata, ka jā, ka mums ir jāatbalsta šādi pas pasākumi, un tādēļ Eiropas komisija atbalsta šādu līgumu grozījumu. Bet tajā pat laikā Eiropas komisija dod priekšroku kopienas metodē. Debatas par to mums arī ir bijušas gatavojot šo lēmumu. Daži sarunu vedēja pat mums e, ieteica mainīt 122. pantu un svītrot dažas no kompetencēm, kas ir minētas Romas līgumā. Es personiski esmu pret to. Gribētu teikt, ka jaunās kompetences, ko mēs tagad varam izstrādāt visi kopā, kaut arī tās nav strikt izsakoties kopienas metodas veidā ieviešanas, tomēr nāks par labu Un mūsu gala dokuments saka, ka Eiropas komisija darīs visu, ko tā var, izstrādāt normatīvos aktus un citus veidus, lai garantētu e, labu ekonomisko pārvaldību un ieviest stabilitātes mehānismi tīpaši eirozonā e, un respektēs Eiropas iestāžu kompetences. Par to es priecājos un arī gribēju to jums tā pastāstīt. Atsevišķi deputāti šeit runāja par to, ka dalība, starp dalību valstīm ir lielas atšķirības starp, piemēram, starp apvienoto karalistu un eirozonu. Man nepatīk uzsvērt šīs atšķirības, taču atšķirības neapšaubām pastāv. Piemēram, eirozonas kopējais parāds ir daudz mazāks nekā apvienotās karalistes parāds. Tieši tādēļ dažas no problēmām Eirozonā ir saistītas ar konkurenci, un mēs šobrīd meklējam risinājumu. Kā mēs varētu veicināt konkurētspēju un konverģenci visā Eiropas Savienībā? Daži mums, protams, nepiekrīt, taču tomēr es ceru, ka jūs mums ļausiet virzīties tuvāk lielākai konverģencei Eirozonā un Eiropas Savienībā tiem, kas vēlas to. Mēs neesam tikai federālisti vai integracionisti, kuri vēlas lielākus, lielākas Eiropas kompetences. Nē, tirgus mums to pieprasa. Šodien tirgus prasa, lai Eiropa būtu noteiktāka ne tikai Eirozonā, bet arī, lai būtu skaidrāka ekonomiskā pārvaldība. Mm, taisnība kopienas metode parasti dod lielākas garantijas nekā vienkārši vienošanās starp atsevišķām valstīm. Un šādā virzienā ir vērsta arī mūsu darbība, arī citās jomās - konkurētspēja, konverģence. Par šīm tēmām mēs debatēsim kādu citu dienu. Es domāju, ka Eiropas komisija ir pieņēmusi pareizo pozīciju. Mūsu atzinums šim līguma grozījumam ir atbalstošs, ļoti skaidrs un ne, nepārprotams. Mēs nevēlamies radīt tādu mehānismu, kā Elmārs Broks teica, kurš radītu tikai sašķelšanos kopienas iestādes ir tās, kas var garantēt eh, kaut ko Eiropas Savienībā kopumā jo Eiropas komisija izsakās eirozonas vārdā un arī visu pārējo vārdā, kuri vēl nav iestājušies eirozonā. Šī ir steidzami risinām problēma, kas mums ir jārisina, un tādēļ arī mēs izvēlējāmies to metodu, kas ir pie, piemērotāka. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams to visu darīt solidaritātes un atbildības gaisotnē. Paldies! Paldies, tagad aicināšu izteikties citus runātājus. Manfreds Vēbers, lūdzu. Prezidente. Godātais parlamenta priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, nepieciešamās eh, izmaiņas līgumos un arī debates, kas tās pavadīja, eh, pierāda to, ka Lisabonas līgums īstenībā vairs nevar atrisināt tos izaicinājumus, ko mums pasviež starptautiskajā līmenī. Uh, Un tad, kad mēs runājam par Lisabonas līgumu, citi saka, ka ņemot vērā situāciju dalību valstīs, it sevišķi apvienotajā karalistā un Čehijā, īstenībā diskusijas par līgumu jau uh, pašā sākumā ir paredzētas neveiksmē. Bet, dārgie kolēģi, mums ir jāsaprot, par ko mēs īsti runājam. Mums ir nepieciešams eh, kas vairāk, bet no dalību valstīm mēs to nevaram saņemt. Tādēļ Eiropas parlamentam ir jādod konkrēti uzdevumi. Uh, Un, kad mēs sarunājamies ar pilsoņiem, tad mēs jūtam, ka izmaiņas ir nepieciešamas, jo kā tad savādāk mēs vispār varēsim pārvaldīt tirgus. Vienīgais orgāns, kas to var izdarīt, ir spēcīga Eiropa. Protams, mums ir jāpalauz galva arī par citu jautājumu. Kas tad īsti e, ir tas fundaments, uz kura balstās Eiropas projekts? No sākuma Eiropas Savienība tika dibināta, lai pieliktu punktu karam. Un ja jūs tagad e, aiziet uz skolu un stāstāt par vēsturi, tad jaunieši vairs nevar iedomāties karu mūsdienās. Tad, kad mēs šodien argumentējam par Eiropas Savienību, mēs e, runājam par globalizāciju. Tātad mums ir nepieciešama Eiropa, lai cīnītos cīnītos pret ļauno globalizāciju. Tā ir tāda negatīva argumentācija. Bet ja mēs vēlamies sasniegt cilvēku sirdis, uzrunāt viņus, mums ir jāiepazīstina uh, viņus ar Eiropas Savienību, kas ir Eiropas Savienība, kāda ir tās uzdevumi un pienākumi. Tad, kad amerikāņi, uh, brāzīlieši, indieši atsēžas pie viena sarunu galda, kurš pacels roku un pajautās, kurš tad runās par sociālajiem jautājumiem. To nedarīs ķīnieši, tas ir jādara mums, kurš pacels galdu galvu un atgādinās par eh, ekoloģiskajiem jautājumiem. Ne jau amerikāņi, bet mēs, kurš uzdos jautājumu, kā saglabāt mieru šajā pasaulē, kā atrisināt konflikts miermīlīgā ceļā. Tas arī būs jārisina mums ar mūsu vēsturisko pieredzi. Un ja cilvēki būs pārliecināti par mūsu uzskatu pareizību, viņi sapratīs, ka viņi arī vēlas šādu modeli pārnest uz pašmājām, tādu modeli, kāds ir spēkā Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir jādomā par šī kontinenta uzdevumiem, un mums ir jārunā, ir jārunā tēlainā valodā, lai cilvēku, lai mēs sasniegtu nevien cilvēku prātus, bet arī cilvēku sirdis, un tikai tad mēs varēsim rēķināties ar tik nepieciešamo atbalstu arī nacionālā līmenī. Feiberkungs, jums ir uzdots zilās kartītes jautājums. Derosas kungs, lūdzu. Paldies, paldies, Vēbera kungs. Es vēlējos jums pateikties, ka esat gatavs atbildēt uz manu jautājumu. Varbūt, ka uz to varētu atbildēt arī Brozo kungs, jo šis jautājums ir galvenokārt adresēts viņam. Es varu atbalstīt tos nodomus, kas ir pamidinājuši izmaiņas līgumā, bet vienkāršotā procedūra, pieprasa, lai visi 27 dalību valstu parlamenti apstiprinātu grozījumus līgumā. Tam ir uh, paredzēti seši mēneši, proti dalībvalstu parlamentu var pieņemt lēmumu, ko īsti darīt. Mēs vēlamies šo lēmumu pieņemt uh, martā, padomas uh, eh, lēmums tiks pieņemts decembrī. Kā tad tas notiks? Ja, zum einen würde ich, uh, Eh, Vēbera kungs eh, atbild. Jā, es varu pateikt, eh, ka dalība valstis ir atbildīgas par līgumiem, un tas ir tas līmenis, kuros ir jāveic līguma grozījuma. Un es arī runāju par ļoti daudziem jautājumiem, vai mums vajadzētu uh, Eh, padomāt, vai ir pietiekami daudz laika atvēlēts grozījumu veikšanai, vai varbūt vajadzētu par to vairāk diskutēt, un mums varbūt vajadzētu labāk saprast, ko domā pilsoņi. Un eh, globālie izaicinājumi arī nestāv uz vietas, tādēļ mums ir jārīkojas nekavējoties. Mums ir jāpiedāvā atbildes. Tieši tas mums ir jādara. Paldies, un tagad uzstāsies Šulca kungs. Šulca kungs, es esmu saņēmis no jums vēstuli. Vai šeit ir e, kaut kāds pārpratums ar runātāju secību? Es varbūt to jums var paskaidrot pēc debatēm. Paldies, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, tā bija personiski vēstule tieši jums. Jums nevajadzēja par to pastāstīt tagad visiem pārējiem kolēģiem. Un paldies, ka tagad drīkst izteikties novēloti. Vielleicht können wir auch in der Reform Debatte, die wir führen. Varbūt ka mēs varētu arī beidzot eh, veikt jau sen paredzētās reformas Eiropas parlamentā. Grozījumi līgumos, protams, ir ļoti sarežģīti, un debates šodien ļoti labi ilustrē to, cik sarežģītā situācijā mēs īstenībā atrodamies. Eh, ja mēs runājam par vienkāršo to procedūru, neaizmirsīsim to, ka tā var ciest arī neveiksmi, tā var ciest neveiksmi parlamentā vai arī kur citur. Ja uh, Eh, procedūra cietīs neveiksmi, tad mēs būsim patiešām lielā ķibelē. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam darīt lietas labā, lai eh, šī procedūra neciest sagrāvu, bet ko tad darīs pārējie. Lai neizgāstos nevien ratifikācijas procedūra, bet arī vispārējais, tas ļoti tiešā veidā ir atkarīgs no valsts un valdību vadītājiem, lai viņi darbotos pārliecinoši un patstāvīgi. Par to jau šodien daudz kas tika pateikts. Tādēļ es vēlējos padalīties ar jums pārdomās, trijās pārdomās. Tas ir ļoti principiāli svarīgas. Eh, esam jau veselu gadu dzīvojuši krīzes apstākļos un vēlējos pavaicāt, kāda ir mūsu valūtas vērtība šodien. 1,35 eh, eh, dolāri. Tad, kad mēs eiro ieviesām, tas bija 1,17. Tagad šis kurs ir 1,35. Un, protams, ja mēs runājam par startautisku valūtu, tās vērtība ir atkarīga no tās ārējās vērtības. Un jau gada garumā eiro kurss ir ļoti stabils. Un kas nav stabils, tā ir iekšējā eiro struktūra. Kādēļ? tādēļ, ka dalī, da, valstu un valdību vadītāji savā divkosībā, liekulībā vispār drīz vairs nebūs apstādināmi. Nav jau eh, šeit eh, tādas vienotas darbības trūkums. Nē, Eiropa vienkārši nevar vienoties par kopīgu procedūru. Un mums īstenībā nevajadzētu tagad par to diskutēt Eiropas parlamentā vai komisijā. Tā ir valdību atbildība. Tās ir suverēnu valstu valdības kas eh, ir radījušas ārēji spēcīgu valūtu, bet iekšienē nevar izveidot pietiekami labus instrumentus, lai saglabātu šīs valūtas spēku un lai vispār piekoptu spēcīgu valdības politiku. Tas ir pats galvenais. Otra piezīme. Viss, kas notiek Eiropā, notiek saskaņā ar līgumiem. Bet ja e, dalība valstis nevēlas kaut ko patvaļīgi darīt ārpus līgumiem, nu tā tas dažreiz notiek. Ja jūs vēlties kaut ko paveikt saskaņā ar līgumiem, tad Eiropas parlamentam ir skaidrs Galveno lomu spēlēs tā institūcija, kas ir galvenā institūcija saskaņā ar līgumiem. Tā ir komisija. Komisijai ir eh, šīs demokrātiskās iespējas darboties Eiropas Savienības līmenī, protams, tieši informējot Eiropas parlamentu. Tieši tādēļ Barozo kungs jums bija taisnība, un eh, Broka kungam, tāpat kā Gautieri kungam, arī bija taisnība. Un trešais punkts Kāds ir šis risks? Ja mēs runājam par 500 miljoniem iedzīvotāju. Mēs esam spēcīgākā, lielākā ekonomiskā savienība Eiropā, un ja mēs darbosimies visi kopā, mēs būsim spēcīgi arī uz startautiskās skatavus, bet ja darbosim eh, katrs pats par sevi, nu, diemžēl tad mēs panākums negūsim. To mēs ļoti labi piedzīvojam, skatoties pāri eh, vidusjūrai, otrā vidusjūras krastā. Tā tad, ja Eiropas Savienība ir stadrums, talot savā nostājā, mēs esam vāji, bet ja mēs stāvam plecu pie pleca, mēs esam visas pasaules ekonomikas motors un ļoti iespaidīgs partneris starptautiskajās attiecībās. Tad, kad mēs runājam par grozījumiem līgumā, mums ir jārunā arī par to, vai Eiropas Savienībā vispār ir nākotne, vai vienkārši mēs nogrimsim šajā nerevalances upē. Paldies! Tagad Ivo Strēčeks lūdzu. Kolīgi. Kolīgi Ivo Strēček. Uh, eh, pane předsedo, dámy a pánové, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Lai arī kādam nebūtu mūsu attieksme pret vienoto valūtu, es domāju, ka tas ir visu mūsu interesēs turēt eirozonu stabilu. Neatkarīgi no tā, vai mēs izmantojam šo valūtu, tomēr mums interesē stabilitāti, tāpēc, ka mūsu valūtas ir saistītas savā starpā. Tad, kad Barozo kungs mm, stāstīja par mm, šo stabilitātes mm, mehānismu, tad viņš pieminēja vārdu uzraudzība, ka ir nepieciešams uzlabot uzraudzību. Un viņš pieminēja arī sociālās politikas, un tas pavēr ceļu fiskālai savienībai. Fiskālā savienība nekad nevar dzīvot, nevar turēties bez politiskas savienības. Un nelielās izmaiņas, par kurām mēs runājam šodien, varētu novest pie milzīgām pārmaiņām dalībvalstīs. Jo politiski Eiropas Savienība mainās, te ir transformācijas periods, mēs gribam stiprāku Eiropu, un par to mēs runājam ļoti bieži, bet eh, pavaicājiet Eiropas pilsoņiem gadu desmitiem. Uh, Eh, pilsoņi vienkārši ir pieņēmuši un nevis lēmuši par pārmaiņām. Higins kungs eh, priekšsēdētāji tiek piedāvāts jauns stabilitātes mehānisms īrijā vēlēšanu laikā. Tās eh, partijas, kas grib jauno valdību, tās sola, ka izvedīs jaunas pārunas starp Eiropas Savienību un starptautisko valūtas fondu, lai būtu mazāk stingri šie mehānismi. Un Eiropas pilsoņi grib tieši piedalīties un balsot. Un ir izteikts lūgums neiejaukties vēlēšanu kampaņā, bet eh, komisārs Rēns vakar teica, ka eh, šāda atkārtota eh, sāruna ar valūtas fondu ir iespējama, bet vai šīs atkārtotās pārunas, sarunas ir iespējams tagad, pirms jaunās valdības, vai arī ir iespējams izvest šīs sarunas pirms 2013. gada. Tas būtiski ietekmēs procentu likmi. Attiecīgi finanšu spekulanti uzņemsies šos zaudējumus un nevajadzēs sist īrijas iedzīvotājs krustā. Uh, Mums ir jādomā par publiskām investīcijām, par jaunām darba vietām. Tieši šie mehānismi palīdzēs uh, atrisināt krīzi un nevis nogalinās mūsu sabiedrību. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Uh, tālāk Nikola Sinklēra lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Atkal tas pats stāsts. Neveiksmīgs politiskais projekts, tas ir eiro projekts, tas liek mums mainīt Lisbonas līgumu jau otro reizi. Mums ir jāaptur prātā viss šis konteksts Sīrijā ap Lisabonas līgumu. Ir negatīvs balsojums, tālāk melu kampaņa, tālāk solījumi, ka ekonomika tiks eh, atbalstīta, šie solījumi netika izpildīti. Un tagad atkal tiek spērts viens solis atpakaļ. Nē, mums, jūs sakat, ka ir nepieciešama tālāka integrācija. Rezultātā jūs liekat mazajām valstīm ciest vēl vairāk. Visi šie priekšlikumi apgrūtinās vēl vairāk mazo valstu dzīvi, vai vajadzēs pildīt impērijas prasības. Barozo kungs, jūs runājāt par šīm lietām, neņemot vērā tādu valstu kā īrijas interesi, jo mums ir jāizņemās šī nauda. Paldies tālāk Svinbernas kundze. Is... Lisabonas grozīšana, Lisabonas līgumu grozīšana, tas nav tāds viegls darbs, vēl jau vairāk ņemot vairāk visu šo sārunu kontekstu. Un parlaments un padome tāpēc ir ļoti piesardzīgi Šis grozījums ir nepieciešams, lai aizsargātu vājākās eirozonas ekonomikas, bet ir jāuztur arī citu valstu pozīciju. Šie grozījumi nepalīdzēs dalību valstīm izpildīt tos nosacījumus, kas nav izpildīti saskaņā ar stabilitātes un izkausmes, izaugsmes paktu. Šie grozījumi nepalīdzēs arī stiprināt konkurenci vienkārši tas dos nedaudz laika, lai savas savu māju kārtībā. Katrai dalībvalstī pašai ir jāizskata savi publiskie izdevumi, savas nodokļu politikas, ir jāizstrādā realistiskas ekonomiskas politikas. Un šādi pagaidu pasākumi neaizvietos patiesas reformas un patiesas stratēģija, kas stiprinātu konkurētspēju. Paldies! Tālāk komisijas priekšstādātāja vietnieks Šefčoviča kungs. Much, Paldies, priekšstādātāji! Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Es gribētu pateikties parlamenta deputātiem par skaidri pausto atbalstu kopienas pieejai par atbalstu spēcīgai Eiropas Savienībai un par atbalstu mehānismam, par kur mēs runājam šodien. Mūsu atzinums, mūsu paziņojums bija ļoti skaidrs. Mēs pilnībā atbalstam pastāvīgā stabilitātes mehānismu izveidi. Mēs uzskatām, ka šis mehānisms ir ļoti svarīga mozaīkas sastāvdaļa, kas nodrošinās labklājības pieaugumu. Mēs esam par uzraudzību, par, par labāku konverģenci. Mums ir seši priekšlikumi. Mēs sākām šo semestri ar izaugsmes uh, dokumentu, un tagad ir pēdējais mozīgs elements. Un es ceru, ka mums šodien būs pozitīva debate. Rezultātā mēs nonāksim pie pozitīva rezultāta arī martā. Līdz ar to mēs sūtīsim arī pozitīvu uh, signālu pilnīgi visiem. Ja mm, visi neticēs eiro, tad arī zaudēs naudu. Šis svēstījums ir ļoti svarīgs. Un tāpēc arī lēmums šajā jautājumā būs ļoti svarīgs. Un mums ir pilnībā jārespektē uh, Savienības kompetences, mums ir jārespektē pilnīgi visi uzdevumi, kas ir Eiropas Savienības institūcijām, un komisija arī rūpīgi uzraudzīs Eiropas likumdošanas normu ievērošanu. Mēs esam gatavi izmantot savus komisijas ekspertus, ar, palīdzot īstenošanai. Mēs uzskatām, ka Mums ir jāsaista mūsu plāni ar uzlabot ekonomikas pārvaldību, tīpaši, kad mēs runājam par koordināciju un par uzraudzību dalībvalstīs, gan Eirozonā, gan arī ārpus tās. Daži deputāti pauda bažas par to, ka mēs, vai tik mēs neizveidosim tādu divpakāpju Eiropu. Un šeit komisijas pozīcija ir skaidra lai arī primārā atbildība par eiro valūtu ir eirozonas valstīm, ir skaidrs, ka jebkurš nākotnes sadarbības mehānisms ir atvērts visiem pārējiem. Un tāpēc arī visi mūsu darbi, kas ir vērsti uz, uz, uz konverģences stiprināšanu, tas viss ir domāts visām 27 valstīm. Lūk, tāds ir process, Un mēs redzam, ka finanšu tirgi pātrina mūsu integrācijas un sadarbības plānus. Un mūsu sadarbība ekonomikas pārvaldības jomā ir ļoti vajadzīga, jo tas stiprinās mūsu kopīgo Eiropas Savienību. Es gribētu pateikties Broka kungam, Galtierī kungam, abiem referentiem par ļoti ciešo sadarbību, par idejām, kas nāca no viņiem, un arī par to konsultēšanās procesa, kas notika starp komisiju un abiem referentiem. Tas notika nepārtraukti, un es ļoti ceru, ka šis darbs vainagosies ar ziņojumu, par kur nobalsos arī šajā parlamentā līdz tam brīdim, kad Eiropa doma pieņem savu lēmumu. Un pēdējais komentārs to adresēšu Higinsa kungam no īrijas. Higinsa kungs ļoti pareizi norādīja, Eh, pareizi citēja komisāru Renkungu, jo viņš teica, ka šī vienošanās ir panākta ar īriju un nevis ar parlamentu. Un mēs ceram, ka jebkura nākamā valdība arī pilnībā respektēs šo vienošanos. Bet eh, komisija ar izpratni izturas pret īrijas grūtībām, un mēs darīsim visu, ko varam, lai atbalstītu īrijas atgriešanos normālās izaugsmes sliedēs. Visas Eiropas institūcijas, arī Sabiedriskais valūtas fonds un Eiropas centrālā banka ir devušas savu artavu stabilizācijas plānos īrijā. Mēs ļoti ceram, ka visi mūsu pūliņi palīdzēs atjaunot izaugsmes tempus īrijā. Paldies! Lielas paldies komisijas viceprezidentam. Līdz ar to debatas par līgumu grozījumu pieņemšanu ir beigušās. Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Situācija Eiropas patvērumu sistēmas jomā pēc nesenā Eiropas cilvēktiesība tiesas nolēmuma.